Meine sehr geehrten Damen und Dāmas un kungi, tagad ir paredzēta balsošana. Tā būs sadalīta divās daļās. Pirmā daļa notiks līdz svinīgajai sēdei, tātad pēc 15 minūtēm sāksies šī svinīgā sēde, un pēc tam turpināsim balsot. Tagad balsosim par kohēzijas politikas ziņojumu, kurš par, pret, atturas pieņemts. Tagad Mārijas ziņojums attālauko reģionu potenciāla kāpināšana, personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ziņojums. Jā, lūdzu. Tagad, tagad to ir ar ziņojums. Vienotais balsojums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad debakera ziņojums. Dodu vārdu referentam. Lūdzu, debakera kungs. You, Paldies priekšādātāji, godāmie kolēģi. Aldis grupas vārdā es gribētu, lai šis balsojums tiek atlikts eh, līdz aprīļa plenāras sēdē saskaņā ar 177. pantu. Danke, aiz... Paldies. Kurš eh, vēlas izteikties par uh, labu šim pieteikumam?